Dārgie kolēģi, sveicināti! Aiziet! Ja nav nekādu iebildumu, varam pieņemt darba kārtības darba kārtību un Teličkas kunga ziņojums. Un mēs tātad apmainīsim vietām Telīčkas kunga un Salīnī kunga ziņojumus. Jo Teličkas kungam ir uh, kāda cita uzdevuma jāveic, tādēļ viņš nevarētu piedalīties uh, attiecīgā darba kārtības punkta izskatīšanā. Krāmerkungs, jums kas par darba kārtību būtu sakāms? Uh, jā, priekšsēdētāji, mēs rītdien balsosim par pasažieru tiesībām Mums jau ir uh, nācies vairākas reizes e, pārcelt šo balsošanu. Mēs arī esam vienojušies par tādiem plaši atbalstītiem kompromisiem, kas tika pieņemti. Un tad pēkšņi piekdien mēs saņemam ziņu par kaut kādiem alternatīviem kompromisiem. Mēs nekad par ko tādu neesam uh, diskutējuši, un patiecībā, patiesībā tie ir grozījumi, bet grozījuma iesniegšanas datums jau bija garām. Mēs arī ļoti labi sadarbojāmies ar IMCO komiteju, un mums izdevās laba sadarbība. Protams, ja mēs mēģinām uh, atrast kompromisus, tad vienmēr ir iespējams arī kaut ko zaudēt. Uh, Un tagad divas personas, divu grupu vārdā piedāvā kaut kādus uh, alternatīvus kompromisus, par kuriem jābalso. Tas ir pretrunā procedūrai. 14 gadu laikā, ko tādu pieredzu pirmo reizi, viss ir um, dokumentēts, ir atrasti labi kompromisi un nevar tagad to visu vienkārši kaut kur mm, pamest. Mums ir uh, jāvēršas pret šiem alternatīviem grozījumiem. Uh, Grozījumus ir iespējams iesniegt eh, pēdējā brīdī saskaņā ar reglamentu, bet to var darīt mutiski, kā mutisku grozījumu iesniegt. Citādi ir jāgaida līdz plenārsēdē, bet tas, kas tagad ir noticis, ir pilnīgi nepieņemam visām iesaistītajām pusēm. Mēs sadarbojāmies un uh, centāmies atrast kompromisu, un pēkšņi tam visam nav nekādas jēgas. Nu, tad vēl kaut kāds koordinators sēdes tiek rīkots, un katrs rīkojas kā vēlas. Paldies, Krāmer kungs! Paldies par šiem komentāriem. Runāšu ļoti vaļsirdīgi. Es sapratu, ko jūs vēlties teikt. Tādēļ koordinatoru sēdē to šovakar izskatīsim. Nevar pēkšņi pēdējā brīdī visu tagad mainīt un neievērot procedūru. Šovakar koordinatoru sēdē mēs, protams, pievērsīsimies pasažieru tiesībām. Paldies par šo norādi. Tā ir pamatota. Ja kolēģiem citu. Uh, izteikumu nav, esam pieņēmuši darba kārtību. Man nav paziņojumu kā priekšsēdētājai. Priekšsēdētāja ir ieradusies, bet viņai nav nekādu paziņojumu. Van de Kampa kungs, priekšsēdētāji, te tā vienkārši tukši nepļāpā, viņai nav laika šādām aktivitātēm. Tagad turpināsim darbu budžeta komitejai domātais atzinums par DFS 2021-2027 gadam. Ar lielu prieku un patikšanu dodu vārdu mūsu referentam Dominikam Rikē. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojieties. Es atvainojos, ka man ir. Uh, Eh, tāda aizsmakusi balss. Eh, nu, tas nav noticis aiz aizkustinājuma, bet gan eh, tā ir tāda lipīga slimība. Es ceru, ka es nevienu šodien neaplaidīšu. Mums ir četri grozījumi atzinumam, ko iesniegsim budžeta komitijai. Mēs vēlētos uzsvērt vairākus jautājumus, kas ir īpaši aktuāli tieši transporta komitejā šajā aspektā. Mums bija tikšanās ar referentu, bet bieži nebija nepieciešams tikties. Panācām astoņus kompromisus, kas ietver gandrīz visu ziņojumu. Visas politiskās grupas atbalstīja šos kompromisus, eh, tajā skaitā trešo kompromisu uh, par kuru eh, referentam bija negatīva nostāja. Visi kompromisi, tātad septiņi kompromisi tika pieņemti. ENF neatbalstīja kompromisu, jo tā vienkārši šī grupa nebija pārstāvēta referentu sēdē, ēnu referentu sēdē. Domāju, ka tam nevajadzētu radīt pārāk liels grūtības balsojumā. 20 miljārdi eiro. tiktu pārcelti uz CEF. Tas bija šis kompromiss, ko neatbalstīja ENF grupa. Un tas būtu viss, kas man būtu sākāms priekšsēdētājs kundze. Paldies, Rikē kungs! Pirms dot vārdu ēnu referentiem vēlējos pie mums sveikt jaunos žurnālistikas studentus, kas sēž zāles aizmugurē. Laipni lūgti, jā, jā, es runāju ar jums. Laipni lūgti transporta komitejā. Quel... No kuras valsts jūs esat? De, de, vous venez d'Allemagne et des... No Vācijas un uh, Amerikas? Donc, euh, de partout dans le monde. Tā tad visu pasauli pārstāvat. Lieliski. Jā, Eiropa ir uh, pārstāvēta visā pasaulē. Laipni lūgt katrā ziņā. Vam te kampa kungs, lūdzu jums vārds kā ēnu referentam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu Ļoti pateicīgs kolēģim Dominikam Rikēji par veikto darbu. Pats gan pielaidu kļūdu ēnu referentu sēdē. Es piedāvāju trešajā kompromisa grozījumā vārdus pieejams visām dalību valstīm svītrot, bet tā ir kļūme, jo Eiropas reģionālās attīstības fonds ir pieejams visām dalību valstīm. Kolēģis Pīpers ir šī grozījuma autors. Viņš vēlējās uzsvērt šo faktu. Es Pagājuši trešdien pēcpusdienā ēnu referentu sēdē lūdzu šo teikumu svītrot, bet īsnībā tā ir kļūda, to nevajadzēja darīt. Es lūgtu Dominikam un viņa asistentiem šo kļūmi labot. Jo pīperkunga grozījums ir eh, pilnīgā kārtībā. Paldies! Paldies, Vande Kampa kungs! Izabela Delmonte, lūdzu! Grazie, Presidente. Innanzitutto un Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos pateikties atzinuma autoram Rikēja kungam. Mums izdevās ļoti laba sadarbība. Varējām arī vienkārši vienoties par kompromisiem. Mums bija vien vienīga tikšanās un viss norisinājās gludi. No savas puses vēlējos pieminēt turismu nozīmi. Tad, kad mēs par to runājām, vēlējāmies arī to šajā atzinumā vairāk izcelt. mums vajadzētu arī padomāt par īpašu pozīciju turisma nozarei budžetā, lai nebūtu pieļaujama turpmāk līdzekļu fragmentarizācija. Transporta nozare Eiropā ir visai labi pārcietusi krīzi, un mēs pat varam redzēt pirmos izaugsmas rādītājus, bet turismu nozarei neklājas nebūtu tik viegli. Tādēļ to vajadzētu vairāk uzsvērt. Lai varētu šīs jomas sekt, potenciāli izmantot pilnībā. Tam, protams, ir nepieciešama arī atbilstoši līdzekļi. Liels paldies um, Rikei kungam, ēnu referentiem, arī asistentiem. Un mēs to varēsim atbalstīt. Paldies, Ziltovski kungs, jūs izteiksieties Zīles kunga vārdā, nē? Krāmera kungs, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties um, atzinuma autoram. Mēs iesniedzām vairākus grozījumus, bet uh, beigās tie visi tika iekļauti kompromisos. Uh, gribēju par šo atbalstu pateikties. Man nav arī nekas kritisks šeit sakāms, tādēļ paldies. Tas arī viss no manas puses. Ļoti labi. Goja grupas vārdā Kilonens kundze, nerunāsiet? Revo Dalon kundze, paldies arī no manas puses Dominikam Rikē. Diemžēl viņš ir sasirdzis šodien, bet eh, viņš eh, allaž ir gatavs cīnīties par transporta interesēm un par to, lai šī nozara arī būtu atrodama DFS. Jāsaka, ka tas patiešām tā ir tāda liela cīņa bijusi, un daudzi no mums ir iesnieguši grozījumus, runājot arī par uh, CEF eh, un par kosmosa programmu, lai tai tiktu atvēlēts pietiekam daudz līdzekļu, bet šiem grozījumiem nav juridiska spēka, jo eh, par to sarunas notiks vēlāk. Tādēļ es pilnībā atbalstu mūsu referenta politisko pozīciju. Proti, eh, paredzēja 12,3 miljārdus uh, Eiropas Savienošanas instrumentam. Sarunas ar budžeta komiteju noteikti būs sarežģītas, un mums ir patiešām jārūpējas, lai transporta un turisma nozarei būtu pietiekami daudz līdzekļa. Mēs runājam par 20 miljārdiem eirābu Es gribētu patiešām parūpēties par to, lai 10% no ERAB tiktu piedāvāt reģioniem, nevis valstīm. Mums vajadzētu uzsvērt katrā ziņā ERAB ietvaros finansējumās transporta prioritātes, jo, protams, arī transportam ir reģionāla nozīme un ir arī eh, jārūpējas labāk par TNT attīstību. Un, um, cepurnos jūs priekšā Rikē kungs Grapīnī kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzteikt Rikē kungu. Viņš šodien tiek ļoti slavēts. Gribēju pievērsties vairākiem jautājumiem. Referents jau pieminēja paredzēto līdzekļu apjomu. Connecting Europe instrumentam tiek paredzēts mazāk finansējuma un uh, arī 12% uh, tiek paņemti no kohēzijas fondu līdzekļiem. Es arī savos grozījumos esmu pieminējis turismu. Turisms nekad netiek eh, gana daudz ņemts vērā. Tā ir nozara, kurā pastāv lielisks iespējas un potenciāls. Mums ir jācīnās par to, lai jaunajā DFS būtu atvēlēta arī īpaša pozīcija tieši šai nozarei. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus, ceru, ka kolēģi tos pieņems. Ziņojums ir ļoti labi pārdomāts. Man tas šķiet, nu, diena izdevies, bet, diemžēl, ir pārāk daudz pārklāšanās dažādās um, budžeta pozīcijās, un, diemžēl, tam būs arī sekas. Vande Kampa kungs te pieminēja savu uh, kļūdu, uh, šo redakcionālo kļūdu, bet jāsaka, ir dalība valstis, kur nav tik laba situācija un arī piekļuvu fondiem nebūtu nenorisinās tik vienkārši. Tas, uh, diemžēl, arī tādā ne tik izdevīgā statusā nostāda pilsoņus un patērētājs. Mums ir jāparūpējas par atsevišķu budžeta pozīciju turismam. Ceru, ka tas tiks panākts. Paldies! Paldies! Paldies par visiem šiem komentāriem. Tagad došu atkal vārdu Dominikam Rikē kungam. Un, ja es arī šodien pēc šīs dienas sēdi saslimšu, tā būs jūsu vaina. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikties visiem, kas izteicās sadarbība patiešām izvērās lieliska. Un domāju, ka mums ir patiešām izdevies atrast tādu kopsaucēju. Mēs jau patiesībā bijām ļoti lielā mērā vienās domās jau pirms atzinuma tapšanas. Vim, jā, pēc uh, tavas prasības svītroto tekstu mēs varam atkal iekļaut ziņojumā. Uh, Es nu pat arī dzirdēju, ko teica Krāmera kungs. Domāju, ka mēs lielajos, lielos vilcienos esam vienas prātis un ar priekšsēdētājas laipnu atļauju un bīroja atļauju mēs to varam šo tekstu atkal iekļaut ziņojumā. Tas būs vienkāršāk un visiem tas būs paprātām. Un, principā, tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, Rikēkungs! Es vēlējos jums atgādināt, ka balsosim rītdien, sākot ar deviņiem rītā. Turpinām darbu. Tagad runāsim par Eiropas darba aģentūras izveidi. mums bija jāsagatavo atzinums par nodarbinātības komitejas ziņojumu. Deķena kungs ir referents. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Transporta nozare ir ļoti svarīga sadarbībai un arī uh, turpmākai Eiropas Savienības kohēzijai. Protams, darba ņēmēji vēlas, lai vienotais tirgus tiktu pilnveidots, un tas attiecas arī uz uh, kopīgi kopīgiem drošības noteikumiem, robežu šķērsošanu un vienotiem noteikumiem uh, darba tirgū. Ja mēs runājam, piemēram, par uh, smagu automašīnu šoferu darba un atpūtas laikiem arī tas ir viens no piemēriem, kur ir nepieciešama šāda koherence. Un šiem pieņemtajiem likumiem, protams, ir jātiek ievērotiem, bet, diemžēl, komisija pēc vairāku pētījumu uh, pasūtīšanas ir konstatējusi, ka transporta nozarē ir lielas atšķirības, ir sevišķi jātiek runāts par uh, sauszemes transportu. Uh, likumi nav pietiekami labi formulēti un ir paredzēts pārlieku daudz izņēmumu. Tādēļ visā Eiropā ir burtiski tāda mm, mozaīka vai lupatu deķis, ka situācija ir tik atšķirīga, un tas, protams, rada grūtības gan uzņēmumiem, gan darba ņēmējiem. Eiropas darba iestāde ir mēģinājums uh, šo situāciju harmonizēt visā Eiropā, lai būtu godīga konkurence, lai visi konkurētu vienādos apstākļos. Tādēļ šī aģentūra jeb īla ir nepieciešama, lai varētu uzlabot situāciju. Es vēlējos pateikt, ka Ela varētu aizpildīt pastāvošos caurumus. Tā nerada vēl kaut kādu papildus uh, nevajadzīgu struktūru. Eiropā vajag arī dalību valstīm atbalstu, veicot inspekcijas, pārbaudes, ir iespējams uzlabot koordināciju un sadarbību, un Ela varētu arī uh, tādu arbitrāžu veikt, ja ir kādas konflikts situācijas. Tāpat gribēju arī pieminēt eh, to, ka ir jāizmanto jau esošās situācijas, eh, esošās sistēmas, esošie mehānismi, piemēram, Eiropas uh, transporta ceļu reģistrs, ko var izmantot tajā saglabājot datus par visiem transporta uzņēmumiem Eiropā. Šos datus ir izm iespējams izmantot, piemēram, īstajā brīdī um, ceļu kontroļu laikā. Uh, un uh, ELA varētu dalību valstis labāk atbalstīt tad, kad tiek veiktas šādas darba inspekcijas. Ir, protams, arī kontrolieri atbilstoši jāizglīto. Arī šeit ELA varētu nākt talkā. Esmu gandarīts ka tas viss ir guvis tik lielu atbalstu arī citās politiskajās grupās, un rītdien transporta komiteja balsojot par ELA var eh, raidīt tādu ļoti spēcīgu signālu, runāt par godīgu un vienlīdzīgu, eh, vienlīdzīgu konkurenci transporta jomā. Paldies, uh, eh, Mēķina kungs, un tagad dodu vārdu Lukaševskas kundzei. Paldies! Vēlējos pateikties referentam par uh, labo veiksmīgo sadarbību, bet es gribētu pieminēt, ka mēs runājam par Eiropas darba iestādi, bet nevis Eiropas transporta sektorā strādājošo darba iestādi. Tas attiec uz visām jomām, uz visām darba vietām, ne tikai uz transportu. Lūdzu, uh, skatiet to tādā daudz plašākā leņķī. Es patiesībā šo iestādi neuzskatu par tādu kā platformu, kur varētu piekļūt informācijai, kas attiec uz visām 28 vai pēc Brexit 27 sistēmām. Vai tad, piemēram, MVU nāksies tagad uh, pieņemt darbā vēl papildus darbiniekus, lai varētu iepazīties ar informāciju un uh, apkopot to? Uh, Pateicoties šim reģistram, varētu, protams, eh, labāk eh, apzināt situāciju, kāda valda Eiropas Savienībā, eh, kur ir nosūtītie darbinieki, kuros uzņēmumos viņi strādā un tā tālāk. Es domāju, tieši šādu mērķu dēļ vajadzētu izveidot aģentūru, lai dalību valsts varētu sadarboties labāk, lai varētu arī novērst uh, iespējamos nelaimes gadījumus, tad, ja uh, mēs tirgu novērojam kaitniecisku darbību. Tas ir labi, bet mēs neuzskatām, ka šai uh, aģentūrai vajadzētu kaut ko kontrolēt vai doties, piemēram, uz uzņēmumiem, kā uh, pret krāpniecības iestāžu pārstāvjiem. Dalībvalsts īstenībā varētu mēģināt tad kavēt iestādi tās aktivitātēs. Iestādēji vajadzētu atbalstīt uzņēmumus, tiem piedāvāt informāciju, lai varētu labāk cīnīties pret kaitniecīgu darbību. Un piekļuve informācijai ir ļoti svarīga MVU ikdienas darbā. Es domāju, ka rītdien uh, mēs eh, varēsim nobalsot par tādu labi pārdomāt līdzsvarotu transporta komitejas dokumentu, kas palīdzēs visiem, visiem uzņēmumiem, uh, kas ir darba devēji, ne tikai transporta jomā, bet visās jomās. Un lai varētu cīnīties pret negodīgu konkurenci Eiropas tirgū. Tādēļ mēs atbalstīsim visus tos labos kompromisus, eh, kas tapa darba gaitā. Un pati arī savas grupas vārdā esmu sagatavojis kompromisu grozījumus un ceru, ka tos atbalstīsiet. Tagad Zlatovska kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Liels paldies! Paldies uh, referentam un visiem ēnu referentiem! Mums izdevās eh, šo tekstu grozīt eh, dažās eh, vietās, bet patiesībā mūsu grupa ir noraizējusies par jaunas institūcijas radīšanu, kam būs tik daudz pilnvaru. Kas notiek ar darba likumdošanu? Patiesībā tas ir dalībvalstu kompetencēs. Neviena iestāde nav tiesīga iejaukties tik lielā mērogā dalību valstu komercdarbībā un uzņēmējdarbībā, jo tas nozīmētu līguma pārkāpšanu. Dalību valsts ir vienīgās, kas var uzņemties iniciatīvu darba tirgu, darba nodarbinātības jomā. Un, ja dalību valstīm tiks uzlikts kaut kāds soda naudas un tiks veikts inspekcijas, tas jau nebūs saskaņā ar iestādes uh, kompetencēm. Mēs piedāvātu to drīzāk saukt par Eiropas darba ņēmēju aģentūru, jo tas labāk atspoguļotu tas uh, patiesās funkcijas. Tā būtu tad atbildīgi novērot kāda veida um, uh, pārobežu sadarbību, cilvēks, kas strādā citās valstīs, un nevis tikai nosūtīto darbinieku situāciju. Protams, ir jāievēro uh, dalību valstu darba likumdošana, bet mēs negribam kļūt par tādu kā nosūtīto darbinieku policiju, ņemot vērā tikai sankcijas un soda naudas visā Eiropā. Papildus tam mēs vēlētos, lai arī darba devēji varētu būt uh, ieguvēji pateicoties uh, šai aģentūrai jo uh, pakalpojumu brīvu pārvietošanās, piemēram, bieži vien ir uh, aizkavēta Eiropas Savienībā, ja pieminam Moljēra klauzulu Francijā un arī cita veida ierobežojušas likumus. Šāda kliedzoša diskriminācija, protams, ir jāizskauž. Mēs vēlamies, lai transporta nozare šeit tiktu pieminēta kā uh, tāda nozara, kam jāpievērš vairāk uzmanības nekā pārējām. Mēs esam transporta komiteja, mēs esam um, šo atzinumu sagatavojuši un mēs negribam nekādā veidā sodīt transportu jomu. Jo Mums ir jāparūpējas, lai visi, kas darbojas Eiropas vienotajā tirgu, būtu ieguvēji pateicoties šai iestādē. Daži no mūsu grozījumiem tika iekļauti kompromisu grozījumos, bet mēs varam tos atbalstīt tikai daļēji. Un tas rītdien arī uh, izpaudīsies mūsu balsojumā. Paldies! Nākamais runātājs. Jā, paldies! Priekšsādētāji! Vispirms eh, sirsnīgs paldies eh, referentam par eh, paveikto darbu. Viņš tiešām uzklausīja visu politisko grupu pārstāvjus un panāca 17 kompromisus, kurus mēs varam atbalstīt. Šeit Eiropas parlamentā, ja nu ir kāds ziņojums, kurš ir pelnījis uh, tādu progresu un uh, pamatīgas diskusijas, tad tas ir šis, šis ir svarīgs atzinums. Uh, transporta sektorā mobilitāte ir ļoti augsta un gandrīz divi miljoni dien dienā uh, darbojas pārobežu kontekstā uh, Eiropas Savienībā. Uh, Un uh, mums ir jārūpējas par šiem cilvēkiem, lai arī ko viņi pārvadātu, cilvēkus vai preces. Un šis priekšlikums uh, tiešām ir arī paredzēts, lai stiprinātu sociālo pīlāru. Un mēs kā politiskā grupa un es arī kā deputāti jau to sen esmu prasījusi. Mums ir jāstiprina sociālais pīlārs. Tas ir galvenais uh, pīlārs Eiropas konstrukcijā. Vismaz mēs jau no paša sākuma to aizstāvam. Uh, Tas um, saskaņojas arī ar to, kas Gēteburgā tika pieņemta kā ieteikuma, un mēs tātad varam um, tiešām atbalstīt šo priekšlikumu. Jā, protams, um, ir tā, ka aizvien um, vairāk tiek prasīts atbildes no Eiropas. Uh, Tātad, kā jau teicu, vairāk kā 2 miljonu cilvēku strādā uh, citā dalība valstī um, Eiropā un uh, šajā sektorā, un arī jaunieši ļoti daudz to dara, bieži vien pat strādājot vairākās dalībvalstīs ārpus savas dalībvalsts, un tāpēc viņiem ir jāsaņem atbildes par viņu tiesībām, un tāpēc mums ir jāatbalsta attiecīgās darba aģentūras dalībvalstīs, lai šo informāciju varētu sniegt, un šo uh, izrā, izstā, iz, iestādi izveidojot, mums varētu izdoties tiešām stiprināt darba ņēmēju tiesības, stiprināt arī darba devēju pozīcijas, un tātad visiem tas nāk par labu Eiropā. Protams, dalību valstīm ir arī uh, jāsadarbojas, lai šo uh, likumdošanu arī varētu tiešām īstenot, lai tas viss tiešām labi darbotos, jo šī te koordinācija ir jāpanāk starptautiskā mērogā, mēs vien paši parlamentā to nevaram panākt. Uh, Tāpēc mēs tiešām ticam pilsoņiem, um, ka pilsoņiem ir jārada šāda uh, ierī, iestāde, kas būtu uh, nāktu par labu visiem, un tāpēc mēs uh, varam pilnībā atbalstīt šos kompromisu grozījumus, arī citus grozījumus. Paldies, uh, Bilbao kundze, es arī esmu ēnu referente. Paldies, referenta kungs, par jūsu darbu. Tas ir eh, viens no galvenajiem eh, jautājumiem šajā sasaukumā, ko mēs skatām. Eiropai tiešām eh, tieši trūkst tāds instruments. Konsultanti, es šeit runāju, es atvainojos. Si. Paldies. Tātad Eiropai trūka instruments, kas reāli ļautu mums identificēt, kādas ir problēmas šajā te Eiropā, kad mēs runājam par sociālajiem jautājumiem. Uh, bieži tika lietots uh, vārds, jeb uh, termins sociālais dempings, bet neviens nevarēja tā precizēt, kas tad ir šis te sociālais dempings, kā tad to uh, Eh, cīnīties, kā tad ar to cīnīties, ja mēs nevaram izanalizēt šo jautājumu un nevaram arī izplatīt informāciju visiem iesaistītajiem. Un jums ir taisnība, Bilbao kundze, mums ir arī jānorāda uz dalībvalstu atbildību, kuras bieži vien neizdara to, kas tām būtu jādara. Tātad aģentūras uzdevums būtu raudzīties, lai Eiropiešiem eh, viņu darba vietā būtu drošāki uh, Uh, apstākļi, veselīgāki apstākļi. Un tas nāks par labu gan darbaņēmējiem, gan arī uzņēmumiem, gan arī uh, valsts uh, iestādēm. Un šai aģentūrai būs uzdevums arī uh, brīdināt par dažādiem riskiem darba vidē, bet ar vienu mērķi, lai arī kāds būtu sektors, mērķis ir uzlabot darba apstākļus Eiropā. Bet uh, šai aģentūrai būs arī uh, jāraugās, kādas izmaiņas ir nepieciešams likumdošanā, jau laicīgi pirms izmaiņas ir uh, vajadzīgas, un tas būtu arī uh, informēšanas un uh, apziņas veicināšanas instruments. Jo bieži vien uh, Eiropā tiek teikts, ka pārāk daudz aģentūru ir Eiropā. Nē, šī aģentūra uh, būs pīlāru pīlārs sociālajā jomā. Un tātad uh, runājot par tās funkcionēšanu, būs jāraugās, lai šī aģentūra būtu patiešām eh, ar stratēģiju, ar eh, fiksētiem mērķiem, lai varētu pēc tam pārskatīt, eh, vai mērķi tiek sasniegt, vai aģentūra reāli darbojas. Uh, Un mums arī eh, ir vajadzīga eh, vīzija šajā komitejā par to, ko darīs šī aģentūra. Tas tiešām ir ļoti būtisks jautājums, kolēģi. Ja mēs eh, neveidosim tagad Eiropas sociālo pīlāru, diemžēl tas nekad arī neizdosies. Kilonenes kundz, lūdzu jums vārds. Thank you, Paldies priekšsādātāji, dargie kolēģi! Man ir eh, vēstule no eh, Tallinās Genzālēs Peņas, eh, kas ir mūsu anreferenta, es to nolasīšu. Dargie kolēģi, paldies par sadarbību. Tā kā visi to jau zina, ja mēs veidojam Eiropas uh, iestādi, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības darba ņēmējiem visā Eiropas Savienībā, tad šai iestādei ir jābūt skaidri aprakstītiem pienākumiem un uh, ir eh, jābūt arī reālām kompetencēm, un tāpēc mēs esam lielā mērā apmierināti ar ēnu referentu sanāksmes rezultātu un ar panāktiem kompromisu grozījumiem. Sakojot tam, ka Žansklauds Junkers eh, šo te um, iestādi sauc visu laiku par iestādi, nevis par aģentūru, tad uh, ir jādomā arī par uh, to, kāda būs sadarbība ar dalību valstīm un kādi būs pienākumi. Dokumentu uh, saņemšana ir uh, minimālais nosacījums, lai uh, šī iestāde varētu pildīt savus pienākumus. Un arī sociālajiem partneriem ir jāsaņem informācija un jāsniedz informācija uh, lai norādītu uz dažādiem šķēršļiem, darbspēku brīvai kustībai, statistiskām tendencēm vai nelikumībām. Kā jūs varbūt jau zināt, sociālajiem partneriem ir eh, daudzās dalībvalstīs konstitūcijā noteikts tiesības cīnīties pret nelikumīgu praksi un arī dot iespējas dažāda veida strādājošajiem. Ir eh, jānodrošina tātad caurskatāmība. Uh, Eh, šai iestādai ir jāspēj sniegt padomus un precīzu informāciju par eh, likumdošanu darba tiesībās eh, tādā lietotājiem draudzīgā veidā. Dārgie kolēģi, ir laiks, laiks domāt par to, kādi ir uh, aspekti, runājot par darba spēku kustību, ne tikai runājot par precēm un brīvu apriti. Mums uh, ir jādod pilsoņiem instrumenti, lai viņi varētu atrast labu darbu bez diskriminācijas, lai viņi to darīt, varētu darīt visā Eiropā. Es ceru, ka rītdienas balsojuma rezultāts uh, būs ambiciozs attiecībā uz šo te Eiropas darba iestādi, jo īpaši tāpēc, ka transporta sektors uh, uh, ļoti lielā mērā saskars ar pārkāpumiem darba tiesību jomā. Un jau iepriekš paldies par šo darbu. Paldies, Kilonens kundze. Rovadalons kundze, lūdzu jums vārds. Merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Darbie kolēģi, kā es jau teicu, uh, prezentējot ziņojumu, šīs uh, eh, iestādes eh, izveide eh, rezultējas pēc spiediena, ko parlaments izdarīja uz komisiju, lai iekļautu um, visus spēlētājus vienotajā tirgu un radītu uh, šāda darba iestāde ir jau konkurences eh, aizsardzības iestāde par iekšējo tirgu runājot, un eh, nav nekāda iemesla, kāpēc, lai nebūtu sociālajā jomā šāds policists, kas eh, cīnītos par visu darba ņēmēju tiesībām un es atbild, atzinīgi vērtēju mūsu referentu veikto darbu. Es aicinu arī visiem kolēģiem nesamazināt ambīciju līmeni šai darba iestādē. Tās uzdevums būs ne tikai palīdzēt nacionālajām iestādēm, bet arī spēkt eh, pašai veikt pārbaudes un uzraudzīt eh, nacionālās iestādes, ja tāds nepieciešamība būs. Paldies, Rovadolons kundze. Vim Vanda Kāmpa kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām esmu pagodināts, ka varu izteikties pēc Revoda Lonkundzes, bet patiesībā man ir pilnīgi citi uzskati. Gribēju uzslavēt arī referentu un ēnu referentus, bet mums vajadzētu izprast, par ko tad mēs šeit īsti runājam. Uh, Eiropas līgumos ir teikts, ka sociālajie jautājumi ir dalību valstu kompetencēs. Eiropa ir ļoti eh, daudzveidīga un sociālās sistēmas arī visur nav identiskas. Un eh, tas varbūt nākotnē būs nedaudz līdzīgākas, varbūt, ka tad, kad Rumānijā būs tāds pats labklājības līmenis kā Nīderlandē, tur varēs kaut ko darīt, bet, diemžēl, tas joprojām nav noticis un grūti tādēļ, ko teikt šajā sakarā. Uzskatu, ka referents iet pārāk tālu, iejaucoties dalību valstu kompetencēs. Tādējādi dalību valstu kom, mm, inspektori nekad nedarīs savu darbu, eh, jo Eiropa mēģina šīs kompetences pārņemt. Ja jūs runājat par pārobežu eh, soda naudām, tā nav koordinācija, ne stimulācija, ne saskaņošana. Jūs vienkārši mēģināt pārņemt dalībvalstu uzdevumus. Ja ziņojumā ir teikts, ka ēlā ir uh, pienākumi piemēram, doties uz dalību valstu uzņēmumiem un uh, kontrolēt tur notiekošo, tad vienkārši tā pārņem dalību valstu inspektoru funkcijas. Ja jūs mēģināt pārāk tālu uh, iejaukties dalībvalstu kompetencēs, arī Voda Lonkundze runāja par sociālu Eiropu tikai uz papīra. Uh, Bet ja dalību valstu inspekcijas netiks spēcinātas, ko tad tas nozīmēs? Lukaševskas kundzes atturīgais vērtējums man bija tuvāks. Paldies! God. Paldies, Vandepankungs, Grapīnī kundze, lūdzu jums vārds. Mulțumesc, doamna președintă. Paldies, priekšsādātājs kundze. arī mana valsts, un es arī ar šo priekšlikumu bijām apmierināti, proti par šīs darba iestādes izveidi, bet eh, tā nav iestāde, kas būs paredzēta tikai transporta jomai. Tā darbosies arī ar citām jomām. Mums to vajadzētu skatīt no tran komitejas perspektīvas. Gribētu eh, komentēt šo priekšlikumu. Vandekampa kungs jau izteicās, mani uh, priekšlikumi, grozījumi ir iet tajā pašā virzienā. Es šo platformu uztveru kā tādu, kas savienos nacionālās uh, iestādes, lai tās e, varētu vieglāk apmainīties ar informāciju bet šī eh, platforma varbūt eh, arī kā palīgs cilvēkiem, eh, kas pārvācas uz citu dalību valsti, lai strādātu un nepārzina šīs dalību valsts darba tirgu. Tad no turienes cilvēki varētu gūt informāciju. Otrakārt, komisija teica, ka tā gribētu, lai darba tirgu uh, būtu godīgi nosacījumi. Es pat esmu uzņēmēji un es zinu, kā tas ir, kad lieli starptautiski uzņēmumi ienāk tirgu, bet uh, mums šeit ir arī jāpanāk līdzsvars. Kas tad uh, šai iestādē būtu jādara? Pārbaudas, kuras veids šī darba iestāde manuprāt, būtu īstenojams tikai kopā ar nacionālo um, iestādi. Nevar būt tā, ka Eiropas darba aģentūra dotos uz kādu valstu un veiktu pārbaudas, nesadarbojoties ar nacionālo iestādi. Protams, ir arī nacionāla likumdošana, kas dod šīs te tiesības attiecīgajai nacionālajai iestādē. Piemēram, nevarētu būt tā, ka um, kāds ierastos Rumānijā un pārbaudīt lietas pēc uh, Nīderlandes likumdošanas. Tālāk, runājot par risku novērtēšanu, tas ir ļoti svarīgi. Ja ir jāizvērtē riski, tad uh, to var darīt visās dalībvalstīs, un tad tas būtu lētāk nekā, ja katrai dalībvalstī būtu jāveic sava analīze. Bet šeit man ir grozījuma priekšlikums. Man nepatīk tas, kas ir eh, rakstīts uh, ziņojumā, tātad, kas būtu valdē Varbūt, ka visas valdes, eh, visi pārstāvi būs no Vācijas vai no Nīderlandes. Nē, tas būtu arī jāizlīdzsvaro geogrāfiski. Katrā tirgu ir sava specifika, Vanda Kampkungs jau to minēja, un eh, tas arī ir eh, jāņem vērā. Un šī iestāde varētu arī uh, Eh, tiešsaistē vai citos veidos um, sastādīt veidlaps, sniegt informāciju, tādējādi mēs varētu jau laicīgi atpazīt, kur var uh, samazināt birokrātiju. Bet, protams, es arī piekrītu, um, ka šis teksts ir um, Tātad es ceru, ka tas tiks, ka pietiks pieņems labs teksts, jo tas uh, mums ir svarīgi. Paldies priekšsēdētāji, paldies Deķiem kungs par jūsu darbu. Es arī šodien uh, intensīvi jūsos klausījos, jūs vēlreiz uh, minējāt, kāda ir uzdevuma ELA iestādēji. Un tad man tas tomēr izklausījās pēc tādas. Uh, satiksmes drošības aģentūras izveides uh, pa sēdz durvīm, un tieši to es nevēlos. Uh, ELA uzdevums būs veicināt darbspēku mobilitāti un nevis eh, noteikt noteikumus un koordinēt noteikumus un tos īstenot eh, satiksmes jomā. Un tam mums vajadzētu pievērst uzmanību. Paldies! Paldies, eh, Koha kungs, Delmontas kundz, lūdzu jūs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es, kā jau teicu, iepriekš atbalstu šādas aģentūras izveidi un uh, arī citi uz to jau norādīja, ka tā, um, tā ir jābūt tādai iestādē, kam ir arī um, pilnvars veikt pārbaudas, un, protams, ka tas viss ir saistīts ar vienotu irgu, ar uh, cilvēku un preču brīvu kustību un uh, noteikumiem attiecībā uh, uz uh, satiksmes jomu, transporta jomu mums ir jāveido labāk sadarbības starp Eiropas un dalībvalsts līmeni, lai būtu labāks pārbaudas, nebūtu pārkāpumi un lai izplatītu labāko praksi. Katru dienu ir tātad divi miljoni darba ņēmēju, kas uh, a, strādā uz ceļiem citā dalībvalstī. valstī Un, diemžēl, vairs nav tik eh, daudz pārbaužu kā agrāk, un tas ir milzīgs trūkums ceļu satiksmē. Un tāpēc arī šī iestāde, manuprāt, ir vajadzīga. Jo īpaši tāpēc, ka mums eh, ir vajadzīgas eh, skaidrākas, stingrākas normas, mēs kā komiteja ar ceļu satiksmes paketi nevarējām panākt īpašus uzlabojumus runājot par digitalizāciju, bet uh, ir jārunā arī par uh, darba ņēmēju apstākļiem, darba apstākļiem. Mums ir uh, vajadzīgi noteikumi, kurus var efektīvāk uh, ieviest. Tātad tādējādi mēs tātad pilnveidojam šos noteikumus, bet nedrīkstam izlikties, ka visu jau esam izdarījuši. Mums vēl ir vajadzīgi arī pamatnoteikumi uh, satiksmes jomā. Lūdzu, nākamais runātājs. Man dālien kungs, paldies priekšsēdētāji ir patiešām uh, saprotams, ka ir daudz problēmu šajā jomā, nav uh, vienādu algu par vienu un to pašu darbu, kontrols dalību valstīs arī ir ļoti atšķirīgas, ir arī šīs fiktīvās paskastīšu firmas un tā tālāk. Un kas te, piemēram, notiek. Mēs runājam par tādu Pāvlova refleksu Eiropā. Jā, nu kaut kāda problēma rodas un viens un divi Eiropa to mēģina atrisināt. Bet ir jādara ļoti daudz. Mums ir jārunā pirmām kārtām par koordināciju. Un koordināciju mēs varam runāt par šo kamieļa deguna principu, kas ir tāda alegorija Nīderlandē. Un jā, izskatās, ka mēs nevaram neko izdarīt, un Eiropa atkal te visu atrisinās, un dalība valstis pašas to nemāk izdarīt. Un ja kaut kas atkal noiet greizi, nu tad pastiprināsim šos noteikumus, padarīsim stingrākus, ieviesīsim papildus kontrols un tā tālāk mēs te atkal kaut kādu jaunu Eiropas cirku gribam ierīkot tieši tas mūsu pilsoņiem beidzot ir līdz kaklam. Atkal Eiropa neko nepanāks un atkal te tiek iestādes dibinātas jaunas aģentūras, un tā mēs kļūstam aizvien nenopietnāki. Es patiešām ar izbrīnu klausījos visos kolēģos, kas te grib pārņemt uh, dalību valstu pilnvaras, sakot, ka tas mums ir jādara. Uh, Mums, jā, vajadzētu uzlabot uh, noteikumus, padarīt tos stingrākus, bet dalību valstis patiesībā ļoti daudz padara pašas ļoti labā līmenī. Jābūt labākai koordinācijai, bet nevajag te mēģināt šo kamieļu degunu visur iebāzt. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Van. Paldies, eh, Van Dālenkungs. Tagad pievēršos Eiropas komisijai un došu vārdu Anto kungam, kurš nodarbinātības ģenerāldirektorāta vārdā skaidros mums visu par šo jauno aģentūru. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad es esmu nodarbinātības eh, ģenerāldirektorāta, bet es neesmu tas, kas parasti šeit runā no mūsu DG šeit, bet paldies vēlreiz par šo iespēju izteikties. Un es gribu pateikties arī referentam par viņa ziņojumu projektu un visu ieguldīto darbu. Uh, Šis priekšlikums, um, pie tā mēs strādājam uh, ar visiem mūsu spēkiem, mēs to izteicām šā gada martā un darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai līdz šī sasākuma beigām to varētu pieņemt. Tas ir mūsu mērķis, tātad mēs cieši sadarbojamies ar um, atbildīgo parlamenta komiteju, bet arī ar pārējām komitejām, kas uh, sniedz atzinums, un mēs, protams, arī sadarbojamies ar padomi. Uh, Runājot par eh, dažādajām diskusijām, protams, dzirdu, eh, ko saka eh, deputāti par kompetencēm, par subsidētāts problēmām, par nosaukumu, vai tas tiešām būs jauns tāds birokrātisks orgāns. Nu, jūs saprotiet, šeit ir septiņi uzdevumi, tā kā tādi septiņi pasaules brīnumi, ko mēs piedāvājam šai aģentūrai. Daži no šiem uzdevumiem jau pastāv. Uh, Daļēji tie ir jauni, daļēji jau pastāvoši uzdevumi, un tas, kas ir jauns, ir tas eh, turpināt to, kas darbojas, un eh, ja kaut kas darbojas, to var pārņemt arī citās jomās. Mums ir šī te vienotās pieturas aģentūras pieeja, um, tātad transports, sociālā drošība, eh, darbinieku nosodīšana. Šādos jautājumos varēs ciešāk sadarboties, un mobilitāte um, ir. Uh, realitāte, eh, kas plešas plašumā. Mums ir 17 eh, miljoni mobilu strādājošo Eiropā un ir arī vesela virkne eh, tābraucēju šoferu. Tātad šeit ideja nav reklamēt mobilitāti, bet vienkārši sniegt atbalstu darba ņēmējiem vai uzņēmumiem un arī valsts iestādēm būtu viņu rīcībā, dot viņiem jaunu struktūru, kas eh, var sniegt informāciju, ļaut labāk sadarboties un varbūt arī piedāvāt zināms risinājums šad un tad. Tātad tie, tie, tie trīs pīlāri šai iestādē - informācija, sadarbība un mediācija, jeb starpniecība. Tātad vēlreiz paldies par jūsu darbu, nobalsojiet par savu atzinumu, atbildīgie komitē to nosūtiet un uh, um, pēc tam varat pāriet uz nākamo uh, posmu, uzsākot sarunas ar padomi, trialogā. Paldies vēlreiz par jūsu visu darbu. Jums ir jautājumi, lūdzu droši. Paldies, uh, Žantona kungs. Tagad atkal vārds mūsu referentām, Deķēna kungam. Lūdzu, jums vārds noslēgumā. Jā, vielen dank. Paldies. Es šeit neredzu nevienu kolēģi, kurš ir parlamentā tādā sajūsmā skrietu pa gaitiņiem. Es domāju, ka drīzāk uh, mums ir jāizlien kā kameram ar adatu saci ar šo ziņojumu. Tas ir līdzsvarots ziņojums gan no subsidētātas perspektīvas, gan no transporta komitejas perspektīvas. Cienījamies Vanderkampa kungs, nav jau runa par to, ka Mēs atņemam dalībvalstīm to uzdevumus, ir tieši runa par to, kā sniegt viņiem atbalstu viņu darbā, un, manuprāt, mēs to arī ziņojumā esam pateikuši. Šeit ir runa par uh, esošās informācijas apkopošanu, lai panāktu vienkāršošanu. Cilvēku interesēs Eiropā, juridiskās un uh, sociālās drošības interesēs Eiropā, un es ceru, ka mēs rīt dabūsim krietni vairākumu. Atbalstam, paldies! Paldies, referent kungs, atgādinu, es atvainojos, es atgādinu, ka balsojums notiks rīt deviņos. Un tagad mēs turpinām ar CO2 emisiju standartiem jaunajām smagajām automašīnām. Un uzreiz dodu vārdu Virkunens kundzei, kur ir mūsu referenta lūdzu. Yes, thank you. Paldies, priekšādātāji. Jā, tā ir ļoti svarīga regula. Mēs uh, sniedzam mūsu atzinumu vidas komitejai, kas ir vadošā komiteja. Un kā atceramies pagājušajā nedēļā plenāru sēdē mēs balsojām par pasažieru automobīļiem un tiem mērķiem, un tas bija samērā sarežģīts dokuments. Mums bija arī sarežģījumi atrast vairākumu un vienošanos starp politiskajām grupām parlamentā. Tā kā es ceru, ka tas būs vienkāršāk šoreiz ar šo dokumentu. Mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīga regula. Uh, un uh, komisijas priekšlikums ir uh, izvirzīt tādus pašus mēķus uh, par lieras noslēdzas transporta līdzakļiem um, pasažieru 15% 2020, 30% līdz 2030. visvēlākais. Pat tādi, ja tā ir pirmā reize, kad mēs šeit uh, nosakām mērķus CO2 samazināšanai, liels noslodzes transporta līdzekļiem, mēs zinām, ka mēs esam ļoti efektīvi, jo degvielas patēriņš ir, laikam, vislaik, visvarīgākais jautājums, runāja par liels noslodzes transporta līdzekļiem, jo neviens ne, tāpat vien prieka pēc nebrauc ar šiem smagajiem automobīļiem. Tas vienmēr ir darba nolūkiem, tādēļ ir svarīgi, lai tas būtu efektīvi, tādēļ, ka degviela ir ļoti dārga Eiropā. Tādēļ Lieznoslodes transporta līdzekļi jau ir samērā efektīvi, un tādēļ mēs radām arī vienošanos ar grupām. Mēs atbalstīsim komisijas priekšlikumu par procentiem 15% līdz 2025, 30% līdz 2030 gadam. Tādēļ mēs uzskatām, ka tas ir diezgan liels izaicinājums Tas ir ambiciozi, jo mēs zinām, ka ražotāji viņi ļoti strādā, lai panāktu efektivitāti liels noslots transporta līdzakļiem. 162 grozījumi ir iesniegti. Protams, ka bija arī priekšlikumi abos virzienos, proti, cik ambicioziem mērķiem ir jābūt izvirzītiem. Pēc diskusijām mēs redzējām, ka lielākā daļa no grupām vēlas atbalstīt komisijas priekšlikumu. Un vispārējie grozījumi tur nu, tiek fokusēšanās ar aprēķina metodēm, tur bija virkni labu ideju no deputātiem, kā šīs emisijas vajadzētu aprēķināt eh, tā gadu un nākotnē, un tāpat mēs arī sagatavojam kompromisu astoņi. Tur ir runa par to, ka komisija nāk klajā ar ziņojumu 2022. gadā un eh, šajā laikā būs ziņojums par metodoloģiju, proti šis vēl tu vīl, no nu, iekovas līdz patēriņam, turbūt arī būs par progresiju, par eh, aprēķinu dzīves cikla emisijā. Mēs arī sagaidām, ka komisija vairāk strādās tieši šajā jomā, jo mēs neesam vēl tā pavisam apmierināti ar aprēķinu sistēmu, kā tā pašlaik ir. Mēs domājam, ka tam vajadzētu būt izstrādātāji tālāk. Un šī vēl tu vīl emisija no nu iekovas līdz patēriņam. Uh, Par to, kā tas būs aprēķināts nākotnē, tas ir jautājums. 662 grozījumi, kas ir iesniegti, mēs e, šeit sastādām 12 kompromisus. Mums bija ļoti labi un aktīvi ēnu referenti. Paldies visiem, un es ceru, ka mēs varēsim e, balsot pār atzinumu rītu, un tad mēs e, sūtīsim ļoti skaidru vēstījumu vides komitejā, kas ir vadošā komiteja par šo dokumentu. Merci beaucoup, Madame Virkun. Lielas paldies, Virkunens kundze. Tagad eh, vārds Rovodalons kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze. Šis eh, ziņojums eh, ir satraucošs. Visi izskatās, ir viensprāts, ka jāierobežo emisijas un visi arī ir viensprāts, ka jārīkojas ātri. Uh, Un runājot par uh, smagiem automašīvām, neviens šeit neapšauba, ka 2025. gadā ir jābūt uh, šiem standartiem. Tā ir pirmā tāda likumdošana, un uh, komisija piedāvā pārskatīšanu 22. gadā, jo mums joprojām vēl nav pietiekam daudz um, datu. Tātad mums. Uh, Uh, ir jālepojas ar uh, tehnoloģiskiem sasniegumiem Eiropā, uh, Uh, runājot par emisiju novērtēšanu, un tāpēc man ir prieks, ka visi var vienoties uh, par šo informācijas uh, sistēmu, bet runājot par um, nulles emisiju vai vāju emisiju automašīnu definīciju, tur tiek nepareizi um, skaitīti uh, Eh, šie automobīļi, un eh, tas neatspogļo reālo situāciju, līdz ar to statistika nav precīza. Bet tomēr eh, ir arī konsens par zināmu jautājumu loku par vispārējo laika grafiku, par tehnoloģisko neutralitāti, tur mēs esam viensprāts, bet sociālistu un demokrātu grupa nevar atbalstīt šo te pārāk baļīgo uh, Eh, definīciju attiecībā uz nulles emisiju definīciju un superkredītiem. Un tāpēc mēs piedāvājam alternatīvus eh, um, kompromisus ar zaļajiem un, un citiem, lai pienācīgi grozītu tekstu. Paldies! Budalon. Paldies, Rabodalons kundze! Demesmēkar kungs, jūs gribat izteikties Zīles kunga vārdā vai nē? Demesmēkar kungs. Demes Mākar kungs, nē, ne, jūs negribat izteikties Zīles kunga vārdā, labi. Latovskas, Latovska kungs, lūdzu. Paldies, gribētu teikt paldies uh, referentē un arī kolēģiem ēnu referentiem par labo sadarbību. Ādi atbalsta šo regulu, šo atzinumu. Tāpat bija arī ar pasažieru automobīļiem. Es domāju, ka komisijas priekšlikumi ir ambiciozi, pietiekami ambiciozi. Protams, mēs atbalstām šīs regulas eh, pārskatīšanu, lai panāktu šo no iekavas līdz patēriņam aprēķinu. Bet problēma ir tāda, ka Envi komiteja vēlas mainīt mūsu mērķus un izvirzīt vēl ambiciozākus mērķus, un šis solis – tam nesako pasākumu kopums, kā tad sasniegt šos mērķus, un es domāju, ka tas izraisīs problēmas, vispārīgs problēmas ar šo regulu, bet paraudzīsimies, kā tas viss darbosies, un tādēļ mēs atbalstām šīs regulas revīziju. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Paldies, Radoškungs, Talondas kungs. Labdien, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji par eh, lielas eh, noslodzes transporta līdzekļiem. Tas ir viens ceturtais transporta sektorā Eiropas Savienībā, un tādēļ eh, tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai būtu Eiropas Savienībā tādas ambiciozi mērķi attiecībos CO2 sarīdzināšanu. Tādēļ mēs atbalstām to, ka strādājam pie šī dokumenta komitejā, bet tomēr no klimata perspektīva gan izvērt tomēr ir aizmirsti šajā kompromisa priekšlikumos mērķi samazināt uh, tikai ar uh, līdz 2030. gadām par 25, tas ir pārāk vājš mērķis, un uh, daudz uh, vairāk ir nepieciešams, lai aizsargātu vidi un visus, ka, ko skar gaisa piesārņojums no liels noslos transportlīdzakļiem. Tādēļ mūsu priekšlikums ir par 50% samazinājumu. Tas būtu būtiski atbilst arī tam, ko prasa pareizes noliekums samazinājums CO2, tas būtu labi arī ilgtermiņā ražotājiem, automobīļu ražotājiem, viņiem vajadzīgi tādi samazinājuma prasības, eh, tas sniegtu arī investīciju drošību. Un tas paaugstinātu arī mūsu konkurences spēju Eiropas Savienībā uz ilgu laiku. Pašreizies priekšlikums, eh, tur ir pārāk daudz tādi caurumi, un kā izvairīties, eh, tur iespējas izvairīties, un šeit arī runa par superkredītiem, un, un šeit arī tas viss var arī negatīvi ietekmēt iespēju sasniegt uh, mērķus. Un mums jārīkojas tā, lai mēs izpildītu pareizi nolīkuma mērķus. Paldies! Kilonēns kundze, lūdzu, jums vārds. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vēstule no mūsu ēnu referents Taņa Gonzāles. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, referentē, ēnu referentiem par sadarbību. Es gribētu jūs uzmanību pievērst IPCC ekspertu paneļa ziņojumam, kas nāca klajā tikai vakar Dienvidkorejā, un uh, gribētu atkārtot vakar šajā ziņojumā 19 zinātnieki no 41 valsts uh, valdībām visā pasaulē rada vēstījumu par to, kā samazināt CO2 samazinājumu, kas ir jāsasniedz nākamais desmit gados 50% Un kādēļ tas ir jāpanāk tādēļ, ka viņi uzskata, ka globālā saslimšana to samazinātu, to nepietiek. Un uh, vajadzētu apt, ap, uh, apstādināt šo um, siltumnīcas uh, efektu sasilšanu. Ar 1% nepietiek, 2 uh, grādi tas ir daudz par maz, tas ir neatgriezieniski efekti var tikt radīti cilvēku veselībai, globālajai drošībai. Un mums vajadzētu saglabāt ekosistēmas un dzīve uz uh, zemeslodes uh, būtu īsta katastrofa. Ar šo ziņojumu mēs uzskatām, ka šis ziņojums uh, tam vajadzētu kā rezultātā prasīt, lai tiktu vispār izbeigta lietoti fosīlie degvielas, tad, tad atteikties no tām. To 45% līdz 2030 un 90% līdz 2050. Kādam ir pienācis laiks uh, uzklausīt patiesību. Ka, tādēļ arī Eiropas komisijas uh, priekšlikums nāk arī ļoti vēlu. Un pat tad, ja ēnu referenti, ko šie lēmumi, jā, ko tie sniegs, ja būs tikai 50% samazinājums līdz 2025. gadam, uh, un uh, līdz 2030. gadam uh, izvirstais mērķis ar to nepietiek. Un, uh, jā, tas šķiet no mūsu viedokļa raugoties absolūti nepietiekami. Šī atsaucas vērtība, tas nozīmē, ka ir steidzami izaicinājums samazināt karbonizāciju uh, attiecībā uz liels noslodzes transporta līdzakļiem. Simtiem miljoniem cilvēku būs pakļauti slimībām, kas ir saistīti ar augstu tem temperatūrām, un tāpat arī pakļauti slimībām, ko rada insekti, jo tie sāks pārvietoties uz Eiropu, Dienvidu Ameriku, Austrāliju, Ziemeļameriku. Ameriku un eh, cilvēku skaits, kas būs pakļauti slimībai, stipri palielināsies. Un tādēļ mums ir jārunā arī šeit daudz par ietiem, kas ir vidusjūras reģionam. Mēs atbalstām lielāko daļu no kompromisa vienošanās, eh, un mēs gribam aicināt grupu padomāt par to, kāda ietekme būs, ja Ja mēs to nepanāksim, tad uh, rītdienas balsojums uh, nesniegs panākums. Paldies, Kilonens kundze. Kilonens kundze, jums ir taisnība. Jums ir taisnība, sakot, ka ja tas ir steidzams jautājums. Nerīkošanās attiecībā uz klimata sasilšanu būtu nepiedodama šobrīd. Es jums to saku, kolēģi. Tas nebūtu piedodami, jo visi šajā zālē zina, kāda ir situācija. Visiem ir pieejamā informācija. Uh, diskusija laiks, konferenču laiks ir beidzies. Beidzot ir jārīkojas. Ātri jārīkojas un nekavējoši jārīkojas. Tātad šī ekoloģiskā pāreja, kuru mēs uh, neesam vēl pieredzējuši transporta jomā, un tas ir tiešām dramatiski. Es atgādinu, ka transporta joma uh, ir uh, vairāk kā 20% uh, ražo no visām siltumdzēta efekta gāzēm, un tas ir sektors, kas nesamazina savas emisijas, un 70% nāk no ceļu transporta. Uh, Tātad, ko mēs eh, darīsim? Mēs balsosim par Virkunens kundzes ziņojumu un izrādīsim ambiciozu pieeju. Ir jārāda ļoti skaidrs signāls NV komitejai. Mēs nedrīkstam eh, neatcerēties to, kas notika pagājušajā nedēļā plenārsēdē. Eh, ceļu transportam ir jāizvēlas tāda pati dinamika, jo, ja. Uh, šī te ekoloģiskā pārēja vēl nav notikusi, tas ir steidzami jānodrošina cilvēcei un bioloģiskajai daudzveidībai, tas ir neatsverami. Es ceru, ka transporta komiteja rītdienas balsojumā izrādīs pienācīgu drosmi, uh, lai raidītu skaidru signālu, lai varētu ne tikai uh, Eiropas parlamentā šo jautājumu pacelt, bet panākt arī to, ka valsts un valdību vadītāji iezīmē pareizo virzienu, pareizo ceļu, jo uh, šobrīd situācija nav pieņemama. Tagad došu vārdu klimata ģenerāldirektātu pārstāvim Aleksim Pako. Labi, labdien un sveicu jūs šeit! Paldies, priekšsēdā, labi pēcpusdienu, cienījamie kolēģi. Gribētu teikt paldies vispirms uh, referentē par uh, ļoti spēcīgo darbu par to, ka viņi izdevies apvienot dažādas elementus, atzinumus, un lai šo atzinumu varētu pabeigt veiksmē, gribētu uzsvērt pirmkārt svarīgumu, kas ir šai re pieņemtajai regulē. Es domāju, ka šo pēcpusdienu gribētu jau teikt, ka e, šis sektors vēl nav bijis noregulēts Eiropas Savienības līmenī. Tas ir ap, apmēram 6% no visām Eiropas Savienības emisijām, un mums ir ja mēs neko nedarīsim, tad e, šīs emisijas pieaugs e, par vairāk nekā 10%, tādēļ ir nepieciešams rīkoties. Ir nepieciešams rīkoties arī klimata mērķiem. Mums patiešām ir eh, nepieciešams uzņemties saistības, eh, izpildīt Parīzes noliekumu. Mums ir jāie, jāīsteno arī viss, kas iespējams šajā se sektorā. Tas ir svarīgs arī transporta uzņēmumiem, kas bieži vien ir arī mazie un vidēji uzņēmumi. Ar šo priekšlikumu viņiem arī, viņiem būs iespēja taupīt naudu. Viņi varēs taupīt arī degvielu. Un eh, tāpēc arī ir jāskalabā tehnoloģiskā vadība mūsu uzņēmumiem, lai mēs būtu inovācijas eh, pirmajās rindās. Kad komisija izvirzīja šo priekšlikumu pirms vairākiem mēnešiem, mēs eh, apsvērām abas iespējas eh, reāl, reālo un līdz 2030 nekādam 50, 25 gadam līdz 30 gadam 50%. Un, kā jau vairāk deputāti teica, ir nu, būtu ļoti svarīgi uh, veikt uh, agru pārskatu jau 22. gadā, tādēļ, ka transporta sektorā ir ļoti daudz nezināmo. Mums uh, trūkst datu šajā sektorā, un tādēļ būtu vajadzīga agra pārskatīšana jau 2022. gadā, un mēs tādā veidā sniegt iespēju Eiropas Savienībai pieņemt sēstošu mērķu 2030 un paplašināt vērumu. Un gribētu vēlreiz noslēgumā pateikties par to. Uh, spēcīgo darbu, ko ir veikuši šie komiteja, un mēs ar prieku raugāmies uh, uz diskusiju turpināšanu starp līdzlikumdevējiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Bako kundze, Virkunēns kundze, jums tagad vārds noslēgumā. No. Nu, man nav nekas daudz ko piebilst priekšsēdētā. Es domāju, ka mums bija dažādi viedokļi šeit. Es domāju, ka Katrs no jums uzsver, cik svarīgi tas ir, lai tagad mums būtu šāds, eh, šāda regula, noregulējums, jo tā, protams, ir pirmā reize. Mums vajadzēs atgriezties pie tā varbūt dažus gadus vēlāk, 2020. Eh, gadā, tādēļ, ka tā ir pirmā reize, un kā jau komisijas pārstāvis tikko teica, mums nav pietiekami daudz informācija, kas ir nepieciešams, lai plānot nākotni. Es domāju, ka ir svarīgi rīt pieņemt atzinumu, un mēs turpināsim strādāt kopā ar viduskomiteju. Paldies! Merci beaucoup, Madame Verkunē. Paldies, Virkunens kundze, vēlējos atgādināt, ka balsosim rītdien, sākot ar deviņiem. Esam uh, nedaudz ietaupīšu laiku, un salīnīkums ieradīsies tikai pēc 12 minūtēm, pulksteins puspiecos. Tādēļ uz 12 minūtēm tagad pārtraukums. Paldies.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 Mes chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Dārgie kolēģi, ķeramies atkal pie darba. Comme je vous l'ai indiqué. Kā es jums jau teicu, sāksim tagad darbu ar Salīnī kunga ziņojumu, un pēc tam ķersimies pie Telīčkas kunga ziņojumu. Teličkas kungs ir klāt. Alors... Euh, Priekšstādētāji, diemžēl, izslēdz mikrofonu. Tulkiem viņas sakāmais nav dzirdams. On va commencer par monsieur... Tagad dosim vārdu Salīnī kungam un pēc tam Telīčkas kungam, jo daudzi no ēnu referentiem vēl nav ieradušies. Labdien, Salīnī kungs! Lūdzu! Eiropas kosmosa programmas izveide un Eiropas kosmosa programmas aģentūras izveide. Mēs runājam par atbilstošo reglamentu. Jūs esat sagatavojis priekšlikumu attiecībā uz ITRE komitejas ziņojumu. Paldies! Labdien, kolēģi! Mums ir um, jāsniedz atzinums par ITRE komitejas ziņojumu. Darbs patiešām izvērtās ļoti veiksmīgs. Bija 270 grozījumi iesniegti. Tas patiešām demonstrē, cik liela ir interese par šo jautājumu. Ir vēl papildus 550 grozījumu, kas tika iesniegti ītre komitejā. Protams, ir jānāk par pārvaldību, attiecībām. Vai drīzāk saspēri starp dažādām jomām, kas ir svarīgs runājot par Eiropas kosmosa stratēģiju. Mēs vēlējāmies arī precizēt dažādas kompetences, kas tiek piešķirtas pirmkārtām komisijai un tad aģentūrai un, protams, arī ESA, Eiropas kosmosa aģentūrai. Esmu patiešām ļoti gandarīts ar paveikto. Mēs vēlamies izvairīties no dubultošanās un kontraproduktivitātes, ja runājam par pārvaldību un labāku koordināciju. Kopīgi ar kolēģiem esam atraduši tādu kopsaucēju. kas atbilstoši komisijas eh, priekšlikumam tika pielāgots. Mēs esam arī iesnieguši vairākus grozījumus, mēģinot vēl precizēt visas detaļas saskaņā ar budžetu. Jāgarantē pietiekami augsts eh, iekšējā elastīguma līmenis. Gribu pieminēt Galileo budžetu, Kopernikus programmas budžetu. Esam varbūt nedaudz satraukti Ja runājam par eh, jaunajām programmām, te ir pārlieku pieticīgi līdzekļi atvēlēti. Es piedāvātu tomēr eh, to dubultot. Paredzētie 500 miljoni abām programmām ar to nav pietiekoši. 16,16 16 miljārdi tiek paaugstināti uz 16,7. Mums vajadzētu patiešām parūpēties par atbilstošu finansējumu, jo citādāk šie mehānismi nevarētu sākt darboties pienācīgajā tempā vēlamies arī konsolidēt jau esošās programmas um, Galileo, Epnus um, un Kopernikus, kas ir uzraudzības mehānisms. Paldies! Paldies, Salīnīkungs, par jūsu ievadvārdiem, kas bija ļoti skaidri. Un mēs vēlamies, protams, parūpēties, lai šīs uh, kosmosa programmas eh, tiktu atbilstoši finansētas, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi starptautiskā līmenī. Asīkungs, labdien, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Runātājs, diemžēl, nav ieslēdzis mikrofonu. a aposta da União Europeia na exploração. Paldies! Eiropas Savienībai, protams, vajag piedalīties kosmosa izpētē, veicinot uh, pētniecisko darbu, inovācijas. Tam ir jābūt vienam no mūsu galvenajiem mērķiem. Eiropai ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai tā varētu kļūt par līderi kosmosa apgūs jomā. Protams, tam ir nepieciešams finansējums. Šāda attīstība, protams, nākotnē varētu nozīmēt liels priekšrocības. Ja mēs runājam par uh, esošo programmu turpināšanu vai par uh, līdzinējo programmu izvērtēšanu, protams, uh, ir visiem jāiegulda centieni, visas politiskās grupas par to ir vienas prātis. Mēs atbalstīsim kompromisus, kā arī grozījumus, kas attiecas uz budžetu. Daži uh, aspekti, kas netika pieminēti kompromisos. Mēs esam iesnieguši arī grozījumus, jādomā par vidi, par ilgtspēju. Tam visam ir jātiek iekļautam šajā priekšlikumā. Es ceru, ka rītdien balsosim par tādu teksta redakciju, kas uzlabo komisijas sākotnējo priekšlikumu. Mūsu sadarbība patiešām izvērtās lieliska tādā labā parlamentārā uh, parlamentārās demokrātijas garā. Esam iesnieguši arī grozījumus uh, par ilgspēju, šo darbu vajadzētu turpināt un ir uh, jārunā par pareizajām prioritātēm. Ņemot vērā, protams, arī transporta nozares uh, griezumu. Paldies! Jūs nevēlaties runāt? Teilor kungs tad. Tēličs kungs atvainojas, jūs nepamanīja. Madam Chair, I'm not offended. Nē, esmu apvainots nemaz priekšsēdētājs kundze. Jā, nu es to neaizmirsīšu, bet nebūšu, neturēšu ļaunprātu. Jā, es patiešām augstu vērtēju Salīnī kunga darbu. Sadarbība ar ēnu referentiem norisinājās veiksmīgi. Es domāju, ka Alde grupas grozījums šeit ir pietiekami lielā mērā ņemti vērā, un arī referents kopīgi ar ēnu referentiem ir domājuši par tādu kopsaucēju un uh, šo sarkano dzīparu, kas uh, ir paprātam lielākai grupu daļai. Paldies! Paldies, Telīčkas kungs! Teilor kungs, lūdzu jums vārds. Okay. Man šķiet, ka te sajukumi varbūt radīja eh, sasuka. Jā, bet nu, jums vēl ir tāls ceļš ejams, lai jums būtu tāda frizūra, kā man saka uh, Telīčkas kungs. Paldies, paldies Salīnī kungam eh, par šo darbu. Uh, zaļo politiskā grupa uh, pat tiešām. Um, ehm, ar gandarījumu vērtē šo ziņojumu un arī kompromisu grozījumus. Jādomā par sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem, ko varētu piedāvāt gan Galileo, gan EGNOS programmas. Uh, It īpaši runājot par uh, vides ilgtspēju, mūsu grupai nenoliedzami tā bija prioritāte. Tas ir uh, redzams arī kompromisu grozījumos. Ja mēs runājam par datiem, kas iegūti novērojot Zemi no kosmosa, pateicoties Kopernikus programmai, tas noteikti var uzlabot gan drošību, gan drošumu. Tādēļ ar lielu prieku atbalstām referentu un kompromisus rīt tas arī izpaudīsies balsojumā. Paldies! Paldies, Teilora kungs, ar nu tūkundzi lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, referenta kungs, jums pilnīga taisnība. Kosmos patiešām mums ir ļoti svarīgs strateģiski runājot gan par uh, drošības interesēm, gan arī tehnoloģiskajiem ieguvumiem. Uh, Eh, atcerēsimies, kas notika augstā kara laikā, eh, kādas bija attiecības starp ASV un bijušo padomu savienību. Arjan um, raķete un uh, cita veida programmas pierāda, ka starpvaldību sadarbība šajā jomā var būt liels ieguvums. Mūsu politiskā grupa to atbalsta, ņemot vērā Krievijas, ASV, kā arī jauno uh, uzlacošo ekonomiku. Uh, aizvien lielāku sarūsīšanos šajā jomā. Mums ir jāparūpēs, lai Eiropa kosmosa jomā būtu noturīga, spēcīga un lai varētu šīs programmas būt konkurētspējīgas, tai pašā laikā piedāvājot ievērojumu papildvērtību. Bez atbilstoša finansējuma mēs nevarēsim šajā jomā paveikt pietiekami daudz. Jāsaka, ka tagad kosmos politika Eiropā vairāk atgādina tādu kā Napoleona kūku ar neskaitām daudzām kārtām. Mums ir jādomā, kādas kompetences precīzi tiks piešķirtas Eiropas kosmosa aģentūrai. Tā būs ar starptautisku raksturu, bet ir jāparūpēs, lai tā patiešām kā tāda tiktu atzīta. E, ir jāsaglabā arī šī Eiropas nokrāsa. Daudzi uzskata. Eh, ka šādas aģentūras eh, patiesībā eh, nenāka uzreiz par labu Eiropas interesēm. Mums ir jādomā arī par citu lielu, lielvaru politiku. Nesen uh, Alans Žarmo teica, tagad citēšu, ka Eiropa pārstāv tikai 2-3% uh, no um, dažādām programmām startautiskajā līmenī. Tas ir saistīts arī ar institucionālajām grūtībām. Amerikā ir ļoti spēcīgs protekcionisms un um, tas ir ļoti tagad spēcīgi novērojams tajā pašā laikā, kad mēs mēģinām izlausties uh, kosmosa uh, programmas jomā. Paldies, un tagad uh, Bonefo Arno kundze. Paldies! Es atkal vēlējos uzteikt referenta kungu uh, par to, ka viņš mēģina šeit izvēlēties tādu Eiropas dimensiju, arī uzlabojot satelītu darbību un Eiropas um, uzņēmēja darbības konkurētspēju šajā jomā. Mums ir jādomā par tādu taustām Eiropas papildvērtību un jāparūpējas, lai arī Eiropas Savienība varētu atrast savu vietu šajā nozarē. Es gribēju pateikt, ka vajadzētu balsot pret tiem grozījumiem, kas vēlas 27. panta aptvērumu paplašināt arī, uh, lai tas iekļautu trešās valstis 214. grozījums uh, savukārt uh, paredz pieprasīt komisijai sagatavot uh, pamat priekšlikumu, lai dalību valstu uzņēm, uzņēmumi varētu sagatavot labāk savas programmas atbilstoši Eiropas kosmosa stratēģijai. Vai jūs esat gatavs atbalstīt šo grozījumu un to atbalstīt arī ITRE komitejā? Paldies, Revolda Lonkundzei, un tagad Rikēja kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī referentam par veikto darbu. Atsaucoties uz Kristīnas Revodalu teikto, es patiesībā gribēju runāt ļoti līdzīgā garā. Protams, jārunā arī par Eiropas Savienības kapacitāti investēt uh, šajā jomā, lai mums būtu tās labākās tehnoloģijas, ko izmantojot, iegūstot arī uh, informāciju no kosmosa. Tas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgi Pagājuši gadu mēs radījām pār par 600 miljardiem uh, eiro papildu vērtības, pateicoties uh, tieši kosmosa izpētēji. Tādēļ būtu patiešām bēdīgi, ja mums nebūtu atbilstošā tehnoloģiskā un cita veida kapacitāte. Es eh, ar šoku vēroju to, ko dara amerikāņu uzņēmumi šajā jomā, jo bieži vien viņi ir finansiāli arī izdevīgākā situācijā. Un nevajadzētu arī šo programmu darbību aizkavēt ar dažādiem institucionāliem šķēršļiem. Protams, ir jauna veida apdraudējumi, mums ir eh, jādomā arī par tādu zināmu komerciāla eh, rakstura darbību šajā jomā, piemēram, amerikāņu uzņēmumus, uh, uzņēmumu var baudīt arī visai ievērojumu valsts uh, publisko atbalstu, un šeit Eiropā tāda iespēja nav. Es gribētu jums atgādināt, ka čia, runājot par ceturtās un piektās paudzes satelītiem, uh, ir uh, grūti garantēt pietiekam labu koordināciju un sadarbību dalību valsts starpā. Paldies, Rikē kungs. Tagad došu vārdu komisijai. Pie mums ir ieradies pārstāvis no GRO ģenerāldirekcijas Silvas kungs. Lūdzu un laipni lūgti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Komisija eh, ļoti, ar ļoti lielu prieku klausījās šajās debatēs, mm, un eh, šeit izskanēja daudz uzslavu mūsu priekšlikumam. Salīnī kungs ir eh, atbalstījis komisijas priekšlikumu. Komisija allaž ir gatava uzlabot savu priekšlikumu It sevišķi ņemot vērā jūsu uzklausītos argumentus. Priekšsēdētājs kundze, ar jūsu laipnu atļauju es atļaušos dažas detaļas šeit precizēt, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Pirmām kārtām, piektajā pantā mēs pieprasām lai šīs uh, sistēmas, raķešu palaišanas sistēmas un satelīta sistēmas būtu pietiekami labi finansiāli aprīkotas. Otrām kārtām ir jāuzsver, ka nu, Galileo satelīts ir iespējams palaist tikai no dalību valstu teritorijas. Mēs runājam par tādu kopienas pieeju, man šķiet, nekādi papildus paskaidrojumi nav vajadzīgi. Ja runājam par Kopernikus sistēmu, mēs esam ir, bijuši, ir bijusi konkursa procedūra, publiskais iepirkums ir. Uh, Eiropas uzņēmumi, kas ir konkurētspējīgi un kas ir uh, uzvarējuši šajā konkursā. Ja runājam par budžetu, mēs piedāvājam 16 miljārdus ar papildus elastīgumu. Protams, jāņem vērā arī uh, tehnoloģiskais progress, uh, tas, kādā līmenī ir mūsu satelīti. Mēs uh, programmējam projektus apmēram septiņu gadu garumā, lai Eiropas um, industrija varētu arī veikt nepieciešamos pielāgojumus un aktualizēt savus tehnoloģijas. Apvārsnis 2020 arī paredz uh, papildus finansējumu, lai šīs programmas varētu pietiekami labi aprīkot. Katrā ziņā Eiropas rūpniecībai ir jābūt iespējām atjaunoties tad, kad tas ir nepieciešams. Un, protams, mums ir jādomā par uh, šī pakalpojuma kvalitāti, lai būtu pietiekami augsts drošības līmenis. Ir jāsaglabā līdera uh, pozīcijas, lai Eiropas Savienība būtu cienīgs partneris globālā līmenī. Un atminēsimies, ka tas tomēr ir. Uh, projekts ar Eiropas uh, preču zīmi. Mums ir jāspēj saglabāt savu vietu zem saules uh, citu lielvaru vidū. Priekšsēdētājs kundze diskusija šeit parlamentā un arī padomē uh, ritus priekšu gludi. Tās ir institūcijas, kam būs jāpieņem lēmumi, un mēs esam gatavi priekšlikumu uzlabot, lai ņemtu vērā arī Eiropas pilsoņu intereses. Paldies! Paldies Silvas kungam! Tagad došu atkal vārdu Salvīnī kungam noslēgumam. Salīnī kungs, lūdzu. uzklausīju kolēģu argumentus un visā visumā saprotu, ka mans darbs tiek vērtēts pozitīvi. Ja mēs runājam par mūsu komitejas atzinumu, kā arī ITRE veikto darbu, es apzinos, ka ka tas ir jautājums ar strateģiski ārkārtīgi lielu nozīmi. Un, protams, ne pēdējām kārtām tas skar arī Eiropas um, industriju nozari. Ja runājam par šīm raķešu palāšanas sistēmām, satelītiem, ir jau 4. un 5. paudze šādām tehnoloģijām, mēs mēģinām panākt lai Eiropas Savienība būtu līderu pulkā šo tehnoloģiju ražošanā. Mums nevajag izvēlēties tādu protekcionistisku pieeju. Gala rezultāts ir tas, kas ļauj mums būt strateģiski spēcīgiem. Tādēļ stratēģijai ir jābūt atbilstoši kalibrētai, pielāgotai, uh, un atbilstošai attiecīgo programmu raksturam. Ja runājam par navigācijas sistēmu izaicinājumiem, piemēram, Galileo sakarā, ir izveidota noteikta infrastruktūra, kas noteikti ir konkurētspējīga, inovatīva. Bet mums ir jārunā par industriju, par nozari, kas šo infrastruktūru izmanto. Un tur varētu noteikti panākt labāku īstenošanu. Aģentūrām um, vajadzētu tam pievērst patiešām vairāk uzmanības, ja runājam par kompromisu grozījumiem. Tie tika sagatavoti, protams, domājot arī par uh, situāciju tirgu. Es vēlējos pateikties kolēģiem par sadarbību un paldies par šo uh, jauko sadarbības garu. Ja runājam par 214. grozījumu, šeit man ir radušies daži jautājumi. Es domāju, ka tas, par ko vienojāmies kompromisā, e, ar to ir pietiekami, lai varētu aizstāvēt Eiropas nozaru. Paldies, Salīnī kungs! Balsosim rīta no deviņiem. Tagad nākamais darba kārtības punkts - iniciatīvas ziņojums par ini iniciatīvu rīcības plāns militārajai mobilitātei. Teličkas kungs, jums vārds. Paldies, kolēģi! Šis jautājums ir eh, jau tāds, kur skatām zinām laiku, ne tikai šī ziņojuma atveidā, bet eh, saskārāmies ar to arī strādājot pie uh, regulas projekta. Mums ir bijuši vairāk kā 57 grozījumi šim atzinuma projektam, un mēs balsosim par sešiem kompromisu grozījumiem. Uh, Es tiešām augstu novērtēju daudz kolēģu ieguldījumu, bet eh, virknē punktu arī tika uzsvērti, kas ir ļoti būtiski. Es zinu, ka dažiem no mums ir eh, jautājumi, kas sagādā bāžas dažās eh, grupās arī liela grupu daļa ir um, nobežījušies par zināmiem jautājumiem, un mēs šajā projektā centāmies ņemt vērā šīs bažas. Tātad eh, to vidū ir eh, satraukums par neprecizitāti, runājot par eh, militārās mobilitātes aploksni un arī to, ko mēs saprotam ar militāro mobilitāti. Un, protams, arī bāžas uh, kuras pagājušajā nedēļā bauda Marinesko kungs, um, kad mēs runājām ēnu referents sanāksmē, bija tāds kā pārpratums, vai um, militārie vai uh, divējādi lietējuma um, mērķi atņems uh, līdzekļus transportam. Tātad mēs esam precizējuši, un manuprāt, mums tas ir izdevies. Uh, vienā no kompromisiem esam precizējuši to, ka šie projekti patiesībā stiprinās Eiropas Savienības kapacitāti reaģēt ne tikai uh, gadījumos, ja būs militāras prasības, bet arī ārkārtas situācijās labāk reaģēt, piemēram, ja būs humanitārā krīze vai dabas katastrofas vai kaut kāds cits ārkārtas gadījums. Es domāju, ka jūs priekšstādātais kundze arī izteicāties par šo aspektu. Es uzskatu, ka tas tagad ir labi ņemts vērā. Mēs arī sastādījām laika grafiku, lai komisija varētu precizēt uh, militārās prasības uh, šo uh, daļu. Uh, un uzskaitīt eh, piemērotos TNT projektus. Tas bija tāds kā otrais mērķis. Un mēs nācām klajā ar saistošiem noteikumiem šiem projektiem, ka tiem ir jābūt divējādi lietojumu un ka tiem ir eh, pilnībā jāiekļaujas TNT ietvarā. Un tad mēs likām uzsvaru uz pārobežu projektiem, tāpat kā multimodāliem projektiem. Un arī komisāra pati identificēja, ka tajos ir vislielākās iespējas, kur komisija vismaz redz e, iespēju um, izmantot šīs iespējas. Uh, Tātad neiedziļinoties detaļās, gribētu teikt, ka kompromisi labi atspoguļo grozījumus, jo īpaši tos, kuros bija paustas bāžas, un gribētu uzsvērt to, ka šis ir atzinums sede komitejas ziņojumam. Un es tiešām augstu novērtētu, ja rītdienas balsojumā mēs varētu pieņemt tādu skaidru signālu, ko raidīt sēde komitejai par to, ko mēs vēlamies, lai tā iekļautu un um, tā skaidri sakot, eh, lai eh, šie jautājumi būtu turām komitejas rokās, un eh, tālāk detaļās neiedziļināšos, tas arī viss, kas man bija šobrīd sakāms. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, Telīčkas kungs, par to, cik skaidri izteicāties, un tagad uh, laiks debatēm. Pirmā vanda Kampa kungs, jums vārds, lūdzu. Um, Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju sākumā pateikt, ka, diemžēl, Marijāns Marinesku nevarēja šodien ierasties. Es tagad izteikšos viņa vietā vēlējos izteikt komplimentu Teličkas kungam un viņa ēnu referentiem par šo atzinumu. atzinumā ir pateikts precīzi tas, ko vēlamies panākt kā transporta komiteja šajā jomā. Ir jābūt vairāk līdzekļiem, lai integrētu šo mobilitāti TNT koridoros, ir jābūt visaptverošai infrastruktūrai un jādomā labāk arī par šo. Uh, dubultās, divējādās lietošanas komponenti. Tas bija pirmais, ko gribēju teikt. Otrajām kārtām Ja mēs runājam par centrālo CEF pārvaldību, nevajadzētu būt eh, dažādām atsevišķām procedūrām, kur nauda kaut kur var pazust, eh, nav īsti skaidrs, kas notiek. Es nedomāju, ka tie ir tukši vārdi. Es uzskatu, ka grozījumos tas parādās ļoti tā labi un pārdomāti. Arī tas, ko te Līčkas kungs runāja par datumiem, par deleģētajiem tiesību aktiem, ka tie ir jāpieņem pirms 31. decembra nākamgad. Tas ir tāds labs priekšlikums, lai gan sēde, gan tran komitejas zinātu, ar ko rēķināties. Tie ir tādā laika izteiksmē. Varbūt vēl ko pieminēšu. Tas ir sastajā kompromisā pieminēts. Jārunā par jaunajām tehnoloģijām. Es esmu tāds vienkārši pilsonis. Nu, tur, kur es dzīvoju, es tankus neredzu ikdienā, bet mums ir jārunā arī par kiberdrošību, internetu. Uh, Ja pieminam tādus projektus kā RTMS un Cezar, tie ir ļoti svarīgi, lai šo jauno transportu, lai šo jauno kombināciju transports un drošība varētu garantēt. ETP grupa ar uh, abām rokām atbalstīs kompromisu grozījumus. Paldies! Lielas paldies! Bimbantekam kungs, Grapīnī kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu pateikties referentam par šo te atzinumu. Mēs ļoti labi sadarbojāmies. Tā ideja, ar kuru mēs sākām, bija tāda, kas notiks, ja mēs uh, veiksim šos izdevumus, ieguldot tos infrastruktūrā, ko tas nozīmēs civilajā, militārajā jomā. Un daudzos jautājumos radām konsensu, cerams, ka tas arī parādīsies rītdien balsojumā. Dažos punktos uh, Par tiem vēl droši vien šopēcpusdien runāšu ar uh, referentu. Es nesapratu, kāpēc 57. Uh, mans grozījums, uh, kurā es aicināju tātad um, ņemt vērā, ka sadarbības starp dalību valstīm ir ļoti svarīga, lai transports būtu efektīvs, lai tas, ka tas netik ņemts vērā. Es tiešām uzskatu, ka šis aspekts uh, sadarbība, savienotība ir ļoti svarīgs uh, tieši sadarbība pār robežām. Es nezinu, kāpēc šis mans priekšlikums netika pieņemts. Un tad vēl arī uh, paliek jautājums, redzēsim, kāds tur rīt būs balsojums par infrastruktūras divējādo lietojumu, tur netiks iekļautas uh, ostas un lidostas. Vismaz, manuprāt, tā tam vajadzētu būt, jo atšķirībā no ceļiem es uzskatu, ka lidostās un ostās ir īpaši apstākļi un tur militārā infrastruktūra ir jānošķir no civilās infrastruktūras. Tās ir jāskatā atsevišķi. Un jādomā ne tikai par kara laiku, bet arī par uh, dabas katastrofām, kad ir jāsniedz palīdzība. Militārā infrastruktūra ir izmantojama arī, lai palīdzētu civiliedzīvotājiem. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Paldies! Merci, madame la... Nākamais runātais, paldies priekšsēdētājs kundze. Eh, es varētu citēt Teličkas kungu un viņa atzinumu attiecībā uz iepriekšējo ziņojumu. Es gribētu jums sirsnīgi pateikties par labo sadarbību. Mēs atbalstām tekstu pilnībā. Paldies! Clair, bref. Jā, tas bija skaidri un īsi. Tēlor kungs, tagad vārds jums. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es uh, centīšos arī tikpat īsi izteikties Jākabs de Lunda bija referents eh, par šo jautājumu, bet viņš vairs nav klāta, bet viņš eh, aicināja man pateikt, ka zaļie um, neatbalsta šīs te militārās uh, aploksnes izveidi uh, Eiropas Savienošanas instrumentā, jo mēs uzskatām, ka šīs programmas mērķis ir atbalstīt viedu, um, iekļaujošu um, un ilgspējīgu uh, kustību. Un, uh, šo te militārās mobilitātes ieviešanu uh, CEF ietvaros, uh, Eiropas Savienošanas instrumenta ietvaros, tas apdraud šo te civilo uh, uzdevumu. Divējādā lietojuma kritērijs ir tāds interpretējams. Tas negarantē, ka līdzekļi, kas sākotnēji tika um, paredzēti uh, Uh, civiliem mērķiem netiks izmantot galvenokārt militāriem uh, projektiem. Projekti, kas tiks īstenoti uh, mobilitātes aploksnes, militārās mobilitātes aploksnes ietvaros, būs savādāk, un ja mums ir jāizpilda klimata mērķi, kas visiem, kas izlasīja pēdējo klimata pārmaiņu paneļa ziņojumu, sapratīs, ka tas ir jādara. Uh, Eh, tad eh, būtiski, būtiskas investīcijas ir jāveic eh, alternatīvos transporta veidos, kaut vai dzelzceļā. Maltārās mobilitātes aploksne būs šķērslis šādai attīstībai. Investīcijas ir nepieciešams civilajā infrastruktūrā, un tās ir milzīgas investīcijas, kas ir vajadzīgas, un Eiropas Savienošanas instrumenti, ja CF programma ir tieši tam paredzēta. Uh, lai apmierinātu šīs vajadzības. Atzinumā par militāro mobilitāti, tāpēc mēs gribētu redzēt tādu līdzsvarotāku pieeju, proti, uh, tiek, uh, lai tiktu uzsvērti civilie mērķi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Tēlār kungs, uh, eh, Arnoto kungs, jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kungs, paldies, Tēlīčkas kungs, par jūsu ziņojumu. Grozījumi, kas eh, tiek ieteikti, var iet tekstu uzlabošanas virzienā, bet, manuprāt, šeit netiek atbildēts uz ļoti būtisku jautājumu, kas ir mūsu grozīmos. Proti, vai tas ir leģitīmi, ka uh, Eiropas Savienība kļūst par vēl vienu NATO? Eiropas Savienībai ir eh, jāfinansē transporta infrastruktūras attīstība, lai ņemtu vērā uh, NATO militārās vajadzības, un kā iegans šeit tiek minēts, uh, Eh, tātad mērķis aizstāvēties militārā veidā. Tas ir tā ļoti hipotētiski. Šeit ir ļoti eh, svarīgi um, jautājumi, kas skar arī valstu suverenitāti, runājot par infrastruktūras pielāgošanu militāriem mērķiem. Um, dabas katastrofu uh, gadījumā, bet tas šķiet uh, nerada problēmas uh, arī tiem, kas ir par pacifistiskiem mērķiem. Es domāju, ka tas ir tiešām politisks jautājums, lai arī kādi būtu grozījumi vai kompromisi, kas tik pie, tiks pieņemti vai noraidīti. Paldies! Paldies! Un tagad pievēršos atkal komisijai, Eiropas komisija. Kolsona kungs, labdien, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Komisija vispirms gribētu pateikties referentam un arī jūsu komitejai par paveikto darbu pie šī jautājuma, kas attiecas uz uh, grozījumiem, kur ir iesniegti. Manuprāt, varu teikt, un jo īpaši atbilstot uh, tam, ko teica referents par uh, grozījumiem, par, par konsensu, ka mēs esam visi vienisprātis par šiem grozījumiem jo īpaši mēs atbalstām to, ka šī te aploksne nekādā gadījumā nevarētu tikt izmantot, lai finansētu um, tātad projektus, kam varētu būt civils lietojums. Tātad e, mēs runājam šeit par TNT tīkliem un nevis ārpus tiem. Un e, te ir e, minēts visi transporta veidi. Mēs arī atzīmējam un piekrītam Eh, faktam, ka šāda veida finansējums ir ļoti svarīgs arī civilās aizsardzības jomā, lai cīnītos ar humanitārām krīzēm, dabas katastrofām un citām ārkārtas situācijām. Mēs, esam, eh, mēs piekrītam, ka šis finansējums galvenokārt ir jānovirza eh, plurimodalitātes, um, tātad dažādu transportu veidu attīstībai, un mēs pilnībā piekrītam, ka uh, tas, ka šī finansējuma uh, konkrētie uh, noteikumi ir jānosaka um, deleģētā tiesība aktā līdz nākamā gada beigām. Un paldies uh, DigiMove vārdā par jūsu uzstāšanos. Un tagad, Teličkas kungs, jums vārds, lai noslēgtu šīs debats, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļaujiet man sākt uh, no beigām vai gandrīz no beigām. Uh, kolēģi izteicās, ka šis ir politisks jautājums, un no šīs skatu punktu varu saprast viņas pozīciju. Tas ir saprotam, ka uh, viņas politiskā grupa ir ar citu viedokli, un es piekrītu, ka šis, uh, protams, ir jautājums, kurā ir virkne elementu, kurus daži no mums varētu redzēt, kā uh, to, ka Eiropas Savienība tagad rada savas spējas, uh, un kapacitātes, un ja tā nav kādas politiskās grupas pozīcija, es uh, to saprotu, man tas ir žēl, bet es to saprotu. Bet es nevaru piekrist viņai, ka, un tagad es lietošu savus vārdus, uh, tā kā, ka mēs tagad kalpojam NATO. Nē, mēs šeit tīri runājam par Eiropas Savienību. Un ja uh, jūs ieskatītos dokumentos, kas līdz šim ir pieņemti, tad saprastu, ka procedūras ir pilnīgi skaidrs. Un jau tas vien, ka mēs to visu ieliekam tādā uh, sef ietvarā, tas padara to visu noturīgu pret jebkādu uh, nepareizu izmantošanu. Taylor kungs, jā, es tiešām saprotu, ka zaļajiem ir šī pozīcija, tāda viņiem jau ir kādu laiku, uh, varbūt žēl, ka ēnu referents nav um, papūlējies ar manu, mani diskutēt. Um, varbūt, ka mēs to būtu vēlējuši labāk ņemt vērā kompromisu grozījumos. Tas bija diezgan uh, vienkārši. Mums bija plašs konses, um, mums nebija vajadzīga ēnu referenta, bet es biju atvērts uh, divpusējām sanāksmēm. Bet uh, ko es nesaprotu, Teilor kungs, kāpēc uh, daži no zaļo kolēģiem joprojām saglabā viedokli, ka mēs paņemam um, finanšu līdzekļus no transporta. Tas ir tieši otrādi. Es gribu aicināt kolēģus tiešām izlasīt visu, kas ir pieejams, arī DFS. Tas ir tieši pretēji. Tātad, uh, ja jūs balsosiet pret rīt, tad jūs balsosiet pret uh, militārās aploksnes ielikšanu cefi ietvarā, kas ir 6,5 miljārdi, ko mēs varam izmantot divējāda lietojuma projektiem. Tātad zaļie teiks nē tam visam. Tātad teiks, ka tas ir uh, ārpus cefi ietvara, šie līdzekļi paliek, un tad jūs teiksiet uh, sabiedrībai, ka ja šie 6,5 miljārdi netiks izmantoti, uh, ka tad mēs tos izmantosim transportā. Tāds būtu noteikums. Tātad jūs tad teiksiet, ka jūs negribat šos uh, finanšu līdzekļus uh, CEF ietvarā. To balsojums pret rīt nozīmēs. Bet es, protams, respektēju to, ka zaļie ir ieņēmuši šādu pozīciju. Tagad Grapīnī kundze, kuras uh, sadarbības arī augstu novērtēju, mums bija tieša saziņa. Uh, Un gribu to vienkārši uzsvērt, eh, lai parādītu, ka tas darbojas, ja cilvēki pie manis vēršas ar konstruktīviem priekšlikumiem. Eh, jūsu 57. grozījums eh, runā par to, ka sadarbība būtu vajadzīga starp dalībvalstīm, lai samazinātu administrāvās izmaksas un tā tālāk. Es gribētu daļēji to atbalstīt jo atzinumā, ierobežota apjoma atzinumā ir ļoti grūti visu ietvert. Es domāju, ka tas tāds pašsaprotams kaut kas ir, un jūs arī minat uh, eh, pārobežu divējāt lietojumu ceļu transports, kas atkal noved man pie Teilora kunga. Viens no iemesliem, kāpēc uh, eh, balsams nebūs pozitīvs, tātad, ja tas ir ceļš, kā jūs zināt, ka tas būs uz ceļa, neviens to nezin, neviens to nav pateicis. Uh, Un tāpēc es uh, raugos uz jūsu grozījumu, un tāpēc uh, um, es uh, to neiekļāvu. Jo tad zaļie nāks un teiks, tas tikai uz ceļa, bet tas nav tā. Un ja jūs nezināt, tad es arī nezinu. Un, ja man būtu uh, Eh, vajadzīgs eh, smagais aprīkojums, tad tas tiktu ievests eh, nevis pa ceļiem, bet savādāk, ne tikai vidē draudzīgāk, bet militārajā jomā. Tas tā notiek, es tur esmu strādājis, nedaudz no tā vēl atceros. Divējāds lietojums, tur nevajadzētu iekļaut lidostas, mums bija šī diskusija, un es arī teicu, ka mēs noteikti negribam sajaukt militārās lidostas ar civilajām lidostām. Uh, bet varētu būt tā, ka bū, ir reģioni, kur nav militārās lidostas un ir uh, nepieciešams veikt uh, nelielas pielāgojums, lai um, militārās lidmašīnas varētu nolaisties šajās lidostās. Es saprotu, kāpēc jūs to negribat iekļaut. Um, uh, jums acīm redzot nav mans tāds pats viedoklis kā man, bet uh, mums vēl būs cefi ietvaros vairāk iespēju par to uh, diskutēt. Tas arī viss no mans puses priekšādātais kundze. Paldies, Delīčkas kungs, Teilor kungs. Jūs gribējāt atbildēt? Jā, tikai tāds precizējuma punkts priekšsādātāji. Es augstu novērtēju, ka referents eh, nevar zināt, vai investīcijas būs ceļu transportā. Eh, es gribētu aicināt viņu paraudzīties, kā eh, cef tiek tērēts šobrīd, un tāpēc esmu satrauc. Es neesmu ēnu referents no zaļajiem. Uh, es eh, ar prieku gaidītu šādu sarunu ēnu referents sanāksmē. Tad, tad es nevaru arī atbildēt, saka Teličkas kungs, jo Tēlor kungs tikai nodod informāciju, nepārdomājot, ko es teicu, un tāpēc arī atteikšos no tālākiem komentāriem. Paldies! Paldies, Teličkas kungs! Atgādinu, ka balsojums par šo iniciatīvu ziņojumu notiks rīt deviņos. Un mēs turpinām ar pēdējo eh, šodienas starpkārtības punktu, kas attiecas uz protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp ES un Jordāniju. Priekšsēdētāji saka apvienoto karalisku, nē, eh, Jordāniju, eh, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Un mūsu referents ir Keis Taylors. Lūdzu, vārds jums, lai jūs varētu prezentēt šo rekomendāciju. Lūdzu. Uh, thank you. Paldies. Jā, kā referents parlamentam par eh, šo apvērsies nolīgumu starp Eiropas Savienību. Uh, un eh, Jordānijas karalisti, Hažmet karalisti, mana rekomendācija ir trēnu komitejā ir piekrist eh, šī protokola pieņemšanai. Paldies! Monsieur Kor, la parole. Koha kungs, lūdzu. Jā, es kan genauso. Jā, es tikpat īsi runāšu. Es arī tāpat domāju, kā referents Taylor kungs, un ieteiktu, ka mēs uh, dodam savu piekrišanu protokolam. Uh, un uh, grozījumu iesniegšanu es uh, neietiektu šeit izdarīt. Paldies, Telīčkas kungs. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai tāds iespējas, ko zaļie darītu ar mobilitāti, militāro mobilitāti, ņemot to vērā. Man jāsaka, ka es arī to ļoti atbalstu un jūtos atbalstīt. Voilà, tout s'arrange. Les... Nu, viss nokārtojas. Vai vēl kāds vēlas runāt? Nē. Gribētu jums atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 12. oktobra pusdienas laikam. Mums ir jāiesniedz piekrišanas procedūra un uh, Atzinumi ir tātad jāiesniedz līdz 12. datumam. Ja nav citu jautājumu, tad turpināsim darbu, bet jau aizslēgtām durvīm. Un rīt tie kolēģi, kas nav koordinatori, eh, tie, kas pulkstens deviņos, bet tagad mums būs koordinators sēde aiz slēgtām durvīm. Neliels pārtraukums lai varētu izslēgt straumēšanu un lai nepiedarīgie varētu zāli pamest. Paldies! Thank you.